Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu. Herr Kollege Lavia, und äh, ich habe gehört, dass... Es dzirdēju, ka referenta pietikainena vēl ir netālu no porālā loka, respektīvi Somijā, un tāpēc äh, šodien uh, nevarēs ierasties, viņai ir ļoti nopietni ģimenes apstākļi, mēs to, protams, saprotam. Dzirdēju, ka kolēģis Pēters Līze viņu aizstāšot, viņa ir izteikusi tādu vēlmi, bet tā kā viņam drīz ir jādodas prom, tad gribētu jūsu piekrišanu lūgtu jau pašā sākumā uzklausīt Pīteru Līzi um, pietikainens kundzes vārdā un es arī atteikšos no gariem ievadvārdiem. Lūdzu, Pēter. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām uh, ir uh, jāatvainojas uh, Serbs Pietikainens vārdā. Viņa ir referente par šo vīdes komitejas ziņojumu. Viņai ir problēmas ar ģimeni, un viņa nevarēja atlidot šorīt. Tāpēc viņa ir tuvāk Arktikai nekā mēs visi, par ko mēs šodien arī runājam, par Arktiku. Tāpēc gribētu lūgt uh, uzklausīt viņas pozīciju. Viņas uh, um, darbiniece ir šeit, viņas asistente, un viņa arī pierakstīs visus uh, jautājumus un nodos referentei uh, tos, ko jūs uzdosiet. Personīgi gribu pateikt, ka man ir liels prieks, ka mums šeit ir eh, kopīga vidas komitejas un ārlietu komitejas eh, sanāksme, kaut gan eh, nav plaši pārstāvētas abas komitejas, bet tas jau var tikai uzlaboties. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, to arī minējām, diskutējot par klimata konferenci. Uh, ka mēs vīdes politiku un ārlietu politiku sasaistām kopā, lai panāktu uh, pēc iespējas labāku rezultātu. Tagad pāriešu uz angļu valodu, jo uh, Sirpas pietikainēnas uh, tēzes ir angliski, protams. Somiski tam visam vajadzēja būt, somiski. Uh, bet es nerunāju savam valodā galīgi nemaz, tāpēc mēģināšu tagad angliski. Pirmkārt, viņi gribētu apsveikt komisiju par uh, līdzsvarotu rezultātu, ko komisija ir sana, uh, panākusi savā uh, komisijas un augstās pārstāvis kopīgajā paziņojumā. Uh, par eh, jauno Arktikas politiku. Viņa uzskata, ka tas ir labs pamats eh, Eiropas Savienības Arktikas dimensijas attīstīšanai. Otrakārt, viņa varētos pateikties AFET komitējai un savam līdzreferentam Patakungam, ceru, ka pareizi izrunāju viņa uzvārdu, un viņa ir pateicīga par labo sadarbību, kas viņai bija eh, šajā jautājumā. ASV pieaugošā interese Arktikas reģionā uh, un arī Eiropas Savienības interese eh, būtu jāstiprina un klātbūtni jāstiprina eh, humānā, eh, vides un citas aspekti arī ir svarīgi. Arktikā ir vīdas izaicinājumi, un uh, par to ir jādomā Eiropas Savienības Arktikas politikā. Arktikā vīdas uh, Uh, problēmas ir uh, sāsnātākas nekā citur pasaulē. Uh, temperatūras pieaugums, uh, ledus kušana uh, noved pie uh, jūras līmeņa pieauguma un tādējādi mainās arī laika apstākļi. Un ne tikai Arktikas valstis šeit var kaut ko darīt, bet uh, arī visas valstis vidējos platumgrādos. Piesārņojums, kas parādās Arktikā, nāk parasti no Āzijas, ASV un uh, Eiropas, un tāpēc um, uh, ir ļoti svarīgi to ņemt vērā, uh, cīnoties pret klimatu pārmaiņām Arktikā. Ilgtspējīgie attīstības mērķi būtu labāk jāņem vērā Arktikas politikā ne tikai tāpēc, ka Eiropas Savienības valsts ir apņēmušās sasniegt uh, ilgtspējīgas attīstības mērķus, bet arī tāpēc, ka uh, Arktikas klīmats un uh, delikātais stāvoklis ir pelnījis pienācīgu aizsardzību. Ilgspējīga attīstība ir vienīgais veids, kā panākt saprātīgu risinājumu Arktikā, tāpēc Eiropas Unības Arktikas politikā būtu labāk jāņem vērā uh, individuālie uh, ilgspējīgas attīstības mērķi Arktikas kontekstā un īpaši jāpievēršas uh, ekosistēmu saglabāšanai. Um, saglabāšanai Ilgspējīgas attīstības mērķi ir labs ietvers, kā um, novērtēt ekosistēmu kapacitāti, kas saskars ar spiedienu, uh, kuru vēl sāsina klimata pārmaiņas. Uh, Arktikas uh, trauslā vide būtu labāk jāaizsargā, uh, izveidojot vidas novērtējumu, kas būtu piemērots ar Arktikai. Tādējādi Eiropas Savienība varētu rīkoties atbildīgāk, uh, izmantojot resursus, kas nāk no Arktikas reģionu. Uh, Būtu jāiekļauj arī uh, labāki uzklausīšanas un iesaists mehānisti vietējiem un uh, pamatiedzīvotājiem. Un, uh, viņu piedāvā atkārtot 2011. gada apņemšanos aizliegt smago degvielu lietošanu kuģiem, kas kuģo Arktikas reģionu, kas jau ir spēkā Antarktīdas reģionā. Uh, jo uh, šeit var būt noplūdes, apdraudēt uh, vidi un piekrastes uh, um, iedzīvotājs. Ir arī melnais ogleklis, kas apdraud vidi un cilvēkus un dzīvniekus un ietekmē arī kūstošo ledu. Sirpa atbalsta komisijas pieeju kur tiek uzsvērta Eiropas Savienības loma pētniecības jomā. Eiropas Savienības finansētās programmas uh, tiešām eh, dod pievienoto vērtību Arktikā un finansējuma līmenis būtu vismaz jāsaglabā šajā pašā mērogā nākamajā pētniecības periodā, lai nodrošinātu lielāku turpināmību un labāku koordināciju pētniecības jomām. Eh, ziņojums atkārto parlamenta aicinājumu izveidot Arktikas eh, informācijas centru, lai uh, sasniegt šo mērķi. Tas ir tas, ko Sirpa lūdza man jums nodot, un uh, man ir uh, žēl, ka viņa nevarēja ierasties, un, un diemžēl man arī drīz jādodas uz nākamo sanāksmi, kā jau es teicu, Sirpas uh, palīgs ir šeit, lai uzklausītu jūsu jautājumus un nosūtītu tos viņai. Un, protams, uh, mēs arī ar prieku uzklausīsim līdzreferenta no AFET uh, ieguldījumu un arī citu kolēģu teikto. Paldies! Priekšstādātājs runā bez mikrofona. Paldies, saka Lavijas kungs. Es gribētu tikai pateikties uh, Broka kungam un es uh, uh piedalīšos kopējā sadarbībā starp uh, abām komitejām, un um, mums ir uh, tiešām uh, jāaizsargā Arktika. Es ar prieku uzklausīšu uh, mūsu viedokļu apmaiņu šodien, un es domāju, ka tagad mēs varam uzklausīt referentu no AFET komitejas Umas Petu. Thank you very much. Lielas paldies, darbie kolēģi! Kā mēs visi zinām, tad uh, Arktikas reģions ir ģeopolitiski aizvien svarīgāks. Klimata pārmaiņu ietekme un pieauguša konkurence par pieeju Arktikas dabas resursiem un uh, ekonomiskajām aktivitātēm uh, nes gan iespējas, gan riskus reģionam. Tas iekļauj arī uh, drošības izaicinājumus, uh, jo Arktikas pārmaiņas veicina cilvēku aktivitāti šajā reģionā. Arktikā visu laiku ir bijusi starptautiska sadarbība, kas ir bijusi konstruktīva. Uh, un tā ir eh, bijusi diezgan labā līmenī, un mēs to gribam tā saglabāt. Mēs gribam saglabāt, lai Arktikā nav pārāk liela spriedze, kāds līdz šim bijis, ir pieaugoša, tātad visaptveroša starptautisks ietvers, kas eh, nodrošina jautājumu risināšanu, kas ir saistīta ar Arktiku. Eiropas Savienība visu laiku ir aktīvi iesaistījusies Arktikā Eh, gan pētniecībā, gan citos aspektos trīs eh, Eiropas Savienības dalība valstis eh, - Danija, Somija un Zviedija - ir Arktikas padomas dalība valstis, un septiņas citas ir novērotājs. Eiropas Savienībai ir pastāvīgs, es atvainojos, pieteikts novērotājs status šajā padomē. Un uh, Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt par novērotāju šajā padomē. Tas būtu tikai uh, loģiski. Eiropas Savienība visu laiku uh, papildina savu Arktikas politiku, ir komisijas uh, kopīgais paziņojums, tad ir globālā stratēģija, kas pieskars arī Arktikas drošības aspektiem. Ģeopolitiskā notikuma attīstība Arktikas reģionā ietekmē arī drošības situāciju Ziemeļa Eiropā un globāli. Ir jāizvairās no Arktikas militarizācijas. Uh, Ziņojums pārēdz uh, saskaņotāku Eiropas Savienības iekšējo un ārējo politiku, Arktikas stratēģiju un konkrētu rīcības plānu par Eiropas Savienības iesaisti uh, Arktikā, ņemot vērā dažādus aspektus. Tas izriet arī no tā, ka uh, Visas Eiropas Savienības Arktikas dalība valstis ir izveidojušas savas nacionālās Arktikas stratēģijas. Eiropas Savienība var dažādu ieguldījumu dot potenciāli drošības konfliktu risināšanā, un Eiropas Savienībai vajadzētu kopā ar dalību valstīm dot savu ieguldījumu, veidojot civilās drošības mehānismus. Uh, un arī palielinot krīzes pārvaldības kapacitātes un glābšanas kapacitātes apjomus. Ziņojumā tiek aicināts izveidot visaptvarošu Arktikas politiku un pievērš uzmanību tam, ka Eiropas Savienībai ir svarīgi, lai tiktu ievērota starptautiskā likumdošana Arktikā un lai Eiropas Savienībai būtu aktīva loma uh, veidojot daudzpusējus nolīgumus un uz noteikumiem balstītu kārtību. Protams, es gribētu pateikties arī manai līdzreferentei no NV Sirpē Pētikainenai, bet, protams, darbs turpināsies līdz cerams pozitīvam rezultātam plenārsēdē nākamā gada sākumā. Paldies par uzmanību! No. Mr. Donjon. Danžāna kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mans kolēģis Mikēls Gālērs eh, ir ēnu referents par šo tekstu. Viņš atvainojas, eh, ka nevar ierasties šodien. Viņam ir jāpiedalās eh, konferencē par drošības un aizsardzības politiku, tāpēc es angliski nolasīšu to, ko viņš man atstāja, lai pasaka par šo ziņojumu. šobrīd nav uh, droš, drošības draudu, kas likt uzskatīt, ka Arktika ir apdraudēta atšķirībā no citiem reģioniem. Uh, Um, mūsu uh, kaimiņos Ārktika uh, ir uh, mierpilns reģions, kur ir miermīlīga sadarbība, kur notiek sadarbības starp valstīm un citādām struktūrām. Ārktikas politikā tiek galvenais uzsvars likts uz vides aspektiem un pētniecību. Eiropas Savienība apzinās, cik liels potenciāls ir Arktikai, ja šie ūdeņi būtu kuģojami. Uh, Komisijas un augstās pārstāvs nesnais eh, paziņojums eh, nav iekļāvis um, Eiropas eh, Savienības dalībvalstu arktikas politikas. Padomē un parlamentam vajadzētu uh, padomāt par to, vai nevajadzētu izveidot darba grupu par Arktiku politiku ar eh, ziemeļu sadarbības aspektu. Eiropas Savienībai vajadzētu ieņemt spēcīgāku lomu Arktikas padomē, lai vēl veicinātu attīstību šajā reģionā. Kopš 2012. gada Eiropas parlaments visu laiku ir uzsvēris to, cik jābūt piesardzīgiem, eh, runājot par resursiem un drošības un aizsardzības politikas dinamiku eh, Arktikas reģionā. un ka ir jāizvairās no dažādiem konfliktiem, runājot par resursiem un militāriem jautājumiem. Sastais un septītais pāns ziņojuma projektā nav jāatbalsta. Vīdes ietekmes novērtējuma pienākums nav bijis pienācīgi efektīvs, un tas jau pastāv Arktikas padomē. Un tāpēc šādu uh, certifikātu Arktikas produktiem nevajadzētu ieviest, jo tas ir diskriminējoši. Ņemot vērā starptautiskās tiesības un Arktikas resursu ekonomisko izmantošanu, neizskatās, ka varētu būt uh, nepieciešamība uh, ierobežot cilvēku aktivitātes Arktikā. Uh, uh, tikai uz pētniecības aktivitātēm, un mēs arī iesniegsim attiecīgus grozījumus. Paldies! Thank you very much. Now, miss. Liels paldies, tagad Šaldemos kundz lūdzu. Just, uh, realize... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikko pamanīju, ka šeit nav dāņu kamīdas, tātad tulkojums uh, dāniski nav Tāpēc atvainojos, ka es esmu sagatavojusi savu runu dāniski, bet tā kā dāņu tulkojumu nav, tad man jārunā angliski. Atvainojos par savu netik gludu angļu valodu. Vispirms, paldies referentiem. Tajā parādās ārkārtīgi daudzas tēmas. Es esmu ēnu referente no NV, un tāpēc mans uzsvars noteikti būs saistīts ar vidas jautājumiem tomēr ļoti augstu vērtēju to, ka ziņojumā jau parādās, ka Arktiku vajadzētu skart un tajā kaut ko ņemties pēc iespējas mazāk. Tam pilnībā piekrītu. Esmu pārliecināta, ka tādējādi mēs varam aizsargāt vidi daudz labāk. Vēl bez tam uzskatu, un to iespējams vajadzētu arī precīzāk atspoguļot ziņojumā, ka lēmumu pieņemšana par arktisko reģionu lēmumiem ir jānotiek ciešā sadarbībā ar Arktikas pamatiedzīvotājiem un ar vietējiem varas pārstāvjiem. To vajadzētu ziņojumā ierakstīt daudz precīzāk. Bet par vidas jautājumiem runājot, tad šis ziņojums, manuprāt, ir labs un mēs iesniegsim tikai burtiski pāris grozējumus, lai tikai uzlabotu tekstu tekstu vidas aizsardzības aspektā un, kā jau teicu, vairāk iesaistīta Arktikas pamatiedzīvotājs un vietējās varas iestādes. Paldies! Paldies! Fotīgas kundze nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, esmu ēnu referente no ECR politiskās grupas un darbojos apvedkomitejā. Arī es eh, vēlētos apsveikt abus eh, līdzreferentus. Ļoti labi sagatavot ziņojumu uzmetums. Ļoti augstu vērtēju. Vēlreiz paldies. Es um, Vēlētos uzsvērt arī šā ziņojuma envī daļu, ja tā to varētu nosaukt. Bet eh, no afed puses raugoties tieši drošības un aizsardzības jautājumi, tādā veidā, kā tie atspoguļojas ziņojumā, vēlētos uzsvērt, ka Arktika ir jābūt bezspriedzes zonai. Šeit pilnībā piekrītu abiem līdzreferentiem. Ģeopolitiski šis reģions kļūst ar vien interesantāks, un starptautiska interese par šo reģionu tikai pieaug. Pie tam tas spēlē arī nozīmīgu lomu starptautiskās attiecībās. Pretēji tam, ko esam ierakstījuši šajā dokumentā, arī starptautiskās starptautiska tiesvedība un starptautiska strīdus izšķiršanas kārtība uh, nav sakārtot, un man lielā mērā uztrauc arktiskā reģiona militarizēšana, jo Krievijas federācija ar tās īstenoto politiku Arktiku šobrīd padara par spriedzes teritoriju. Jo ir tādi Arktikas reģioni, kuros tiešā veidā darbojas Krievijas armija. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt to, cik nozīmīgi ir miermīlīga sadarbība dažādās saskarsmes jomās, un vai tā būtu Bārenca jūras padome, vai Arktiskā padome, vai Visarktikas padome, visos šajos fórumos ir svarīgi runāt par manas pieminētajām tēmām. Un jāpiekrīt, ka arī pamatiedzīvotāju piesaistēji risinājumu meklēšanā ir jābūt daudz labāk atrunātai. Visu starptautiski saistošu un arī nesaistošu dokumentu izstrādē ir jābūt iesaistītiem pamatiedzīvotājiem. E, jā, mēs vēlētos redzēt arī Eiropas Savienības lielāku iesaisti arktiskajā e, dzīvē. Un, e, piemēram, Polija arī vēlētos iegūt novērotāja statusu arktisko jautājumu izpētē un risināšanā. informācijas apmaiņa starp eh, Arktikas padomi un dalību valstīm ir svarīga. Bet vienlīdz svarīgi ir arī izmantot to Eiropas Savienības dalību valstu pieredzi, kuras šobrīd darbojas kā novērotājs. Paldies! Thank you very much, Miss. Uh, Paldies, Jetenmeki kundze, nākamā lūdzu. Paldies! Es e, izmantošu somu e, valodas iespēju, jo Elmārs Broks paģērē, lai te kāds runātu somiski, tad nu to arī darīšu. Es e, vēlētos pateikties abiem ziņojumu projektu sagatavotājiem, un eh, Šis ir ļoti labs pamats vides un klimata aizsardzībai, un es atbalstu šajā ziņojuma projektā izskanējušos vadmotīvus. Un, protams, es vēlētos um, pateikt, ka, ies, ka iesniegšu vairākus grozījumus, tādus papildinājumus grozījumu formā. Kāpēc? Vispirms vēlētos pateikt, ka Ir jau labi, ka mēs šodien mūsdienās runājam arī par Eiropas Savienības arktiskajām interesēm. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības uzskats un komisija vismaz agrāk eh, galveno uzmanību ir vērsusi uz Eiropas eh, Savienības ārpolitikas aspektu arktiskajā reģionā. Tāpēc eh, šobrīd es lielā mērā apsveicu to, ka arī Eiropā ir arktiski reģioni un ka tā ir Eiropas interešu joma. Arktiskajā reģionā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga un ārkārtīgi, kā to lai pasaka, tā, strausla. Viss ir viensprāts, ka Arktika ir jāaizsargā. Un eh, ir ļoti svari, ir ļoti labi, kad arī parlaments iesaistās šajā sadarbībā ar dažādām institūcijām. Un eh, šādā sakarībā, manuprāt, ja mēs runājam par konkrētu tekstu, kā e, ierakstīt un ko ierakstīt šajā ziņojumā, tad e, ir svarīgi, lai mēs runātu paši no sevis un ar sevis teikto neradīt papildus spriedzi arktiskajā reģionā. Manuprāt, to ir svarīgi atcerēties, kādā formā mēs runājam uz ārpasauli. Protams, eh, Arktika ir ļoti skrai apdzīvota un eh, tajā valda ļoti skarbi apstākļi, un tomēr Arktikā dzīvo cilvēki, grib tur dzīvot un turpinās dzīvot. Uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai ziemeļu teritorijas tiktu iekļautas vairākos projektos, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jāinvestē arktiskajās, reņ, eh, arktiskajās teritorijās intra projektu ietvaros. Tā tad ir ļoti svarīgs, protams, eh, vides rakurs, bet tikpat svarīgi ir eh, investēt arī infrastruktūrās. Mēs nedrīkstam aizmirst tur dzīvojošos cilvēkus un nevis runāt tikai par zvēriem. Jā, arī ziemeļu dimensija, sadraudzības projekti, loģistikas un transporta projekti šajā e, reģionā ir bijuši ārkārtīgi veiksmīgi un domāju, ka mums vajadzētu tādā pašā garā darboties arī turpmāk. Proti, šiem projektiem ir jāatvēl nepieciešamie resursi lai cilvēki varētu arī nākotnē dzīvot Arktikas reģionos un lai cilvēki, kas dzīvo šajos reģionos, arī justos kā pilnvērtīgi Eiropas Savienības pilsoņi ar visām brīvībām un tiesībām. Paldies! Paldies! Valēgo kundze nākamā lūdzu. Taksamikiem! Paldies! Bieži vien, vai tomēr nav tā, ka mēs eh, tā īsti nezinām, ko nozīmē Arktika. Mēs diskutējam par Arktiku, bet vai mēs zinām, kas tas ir? Mēs, kas nākam no ziemeļu valstīm, kurās atrodas arktiskās teritorijas, tā, tad, tā ir arī manas valsts daļa. Mēs zinām, ka Arktika nav tikai milzīgs ledus klucis kaut kur pie ziemeļu, ziemeļpola. Uh, Tāpēc, eh, runājot par to, ko darīt šajās teritorijās, varbūt ir sākotnēji jau svarīgi atcerēties, ko nozīmē Arktika. Arktika pēc definīcijas ir visa teritorija virs ziemeļu polārā loka, un šajā teritorijā dzīvo ļoti daudz cilvēku, un tos mēs nedrīkstam aizmirst. Tātad tie ir Eiropas Savienības ziemeļu teritoriju iedzīvotāji. Tātad par Arktiku runājot, ko es vēlētos redzēt šajā ziņojumā. Manuprāt, visu mūsu interesēs ir aizsargāt arktiskos reģionus, aizsargāt no tās, eh, eksist, tās eksponenciālās eksploatācijas, kas šobrīd ir novedusi pie arktisko ledu aktīvas kušanas, un es domāju, ka Arktiku mēs varētu izmantot daudz maigākā un labākā veidā nekā līdz šim. Uh, Pie tām eh, mēs nedrīkstam uzskatīt Arktiku tikai par tādu resursu, par tādu labumu devēju. Nē, Arktika ir ārkārtīgi būtisks klimata eh, stabilizējošs stabilizējoša loma, un to mēs nedrīkstam aizmirst, jo izaicinājumi ir daudz. Situācija pasliktinās katru gadu, pasliktinās tieši tādā ziņā, ka ledus kūst un Arktikas klimata stabilizējošā loma visai pasaulē samazinās. Tātad um, vēl pirms pāris gadiem tā saucamais vecais ledus, kas ir tūkstošiem gadu vecs, nebija kusis. Kusa tikai tā saucamais jaunais ledus, kas nāk klāt katru gadu. Tagad sāk kust arī milz vecais ledus. Uh, Tā tad parasti bija tā, ka Arktikas reģions ļoti, ļoti samazinās vasarās un ziemās strauji palielinās, bet šobrīd šī palielināšanās un izplašanās ziemā vairs tikpat kā nenotiek. Es domāju, ka mums Arktika ir jāskatās pavisam citām acīm no cita rakursa. Mēs tā kā mēģinām, bet varbūt, ka ir jāiestājas par moratoriju pilnīgi visas saimnieciskās darbības pārtraukšanu tajās arktiskajās daļās, kurās ir šis e, vecais ledus klājums. Tas attiecās uz Ziemeļ e, Zviedriju un Ziemeļ e, Somiju. Mēs zinām, ka naftas urbumi biezā ledū var novest pie dramatiskām sekām, bet šobrīd šādi projekti Arktikas biezajos ledos jau parādās. Tie argumenti, kur šeit tad parādās, kāpēc tas būtu vajadzīgs tā vietā, lai iestātos par moratoriju, tad lobby saka, ka nē. Tas nenotiks, jo arktiskajos ledos meklēt naftu ir neizdevīgi. Neviens uh, saprātīgs naftas eh, un benzīna uzņēmums to nedarīs. Dara gan, dārgie draugi, tāpēc es domāju, ka mums ir jāiestājas par pilnīgu moratoriju, kā tas ir Antarktīdā. Es uh, tiešām ceru, ka arī parlaments iestāsties par šīs idejas atbalstīšanu. Tātad parlamentu mums vajadzētu pirmais aizsargāt arktiskos reģionus. Tam ir jābūt mūsu pirmā pirmajam un galvenajam mērķim. Tātad mēs nedrīkstam ietekmēt Arktikas klimatu, jo Arktisko reģionu klimats savukārt ietekmē visus pārējās pasaules klimatu. Kaut vai, ja klusīs leda, tad palielināsies jūras līmenis un tā tālāk. Tātad klimata un vidas aizsardzībai ir jābūt galvenajam mērķim, un tikai tad mēs varam runāt par jau kāda biznesa uzsākšanu arktiskajās teritorijās. Paldies! Prieksēdētājs, paldies, kas tāldokungs nākamais. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es eh, uzmanīgi klausējos visu iepriekš runātāju teiktajā. Un visi esam viensprāts, ka eh, problēma arktiskajās teritorijās ir daudz. Bet par resursiem. Resursu arktiskajos reģionos ir ļoti daudz. Tur um, runājot par ģeopolitisko un politisko situāciju, piemēram, 30% naftas resursu šķiet šobrīd ir sakoncentrējušies tieši arktiskajos, arktiskajos reģionos. Varbūt kā jau šeit izskanēja, tieši tāpēc, ka Arktikā ir tik interesanti e, dabas resursi, spriedze reģionā pieaug. Bet kā panākt mierīgu līdz tās pastāvēšanu un miermīlīgu resursu izmantošanu visas pasaules vārdā, lai nebūtu tā, ka notiek tāda tā kā skriešanās un ķīvēšanās, kurš pirmais kaut ko paķers? Uh, Arktikā ir unikāla un ārkārtīgi trausla ekosistēma, un arktiskajos reģionos dzīvojošie, kaut arī viņu nav daudz, mēs nedrīkstam viņus vispār neņemt vērā. Tieši šā iemesla dēļ uzskatu, ka mums eh, ir jārunā par arktisko reģionu no ļoti daudziem skatu punktiem. Piemēram, Japāna arī Japāna ir ieinteresēta arktisko teritoriju izpētē un iespējams, ka šādu sadarbības partneru ir arī citi. Mums ir jāiestājas par ekonomisku modeli, kurš tikai un vienīgi paģērētu ilgtspējīgus resursus, jo klimata izmaiņas un pasaules sasilšana ir patiesība, un mēs nedrīkstam to neņemt vērā. Šajā ziņojumā ir arī infrastruktūras idejas un citu ideju finansējums. Es iesniegšu grozījumu, ka mēs nedrīkstam atbalstīt citu infrastruktūru kā tikai to, kas ir domāta glābšanas darbiem un zinātnes un pētniecības projektiem. Un, um, lai nebūtu tā, ka mēs izveidojam ceļus, pa kurām tad brauktu uh, eh, benzīnu pārvadājošas mašīnas. Nu, nē. Es uzskatu, ka uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši tāpēc, lai izvairītos no papildus spriedzes šajā reģionā. Tāpēc arī es iestājos par pilnīgu moratoriju vismaz tuvākajiem gadiem, tas ir vienīgais risinājums, un tad jau mēs varam tālāk un sīkāk domāt par modeli, kas būtu ilgspējīgs. Arktika atjaunojas ārkārtīgi lēni, tāpēc runājot par atjaunīgajiem resursiem, ir jāņem vērā, ka tie ir daudz lēnāk pieaugoša nekā pārējā pasaulē. E, tika runāts arī par citiem resursiem, un mēs vēlamies pilnībā pārtraukt e, naftas meklēšanu Arktikā. Paldies! Nav mis. Paldies! Tagad vārds Jakonsārie kundzē. Kiitoksia, <clears throat> puheenjohtaja. Paldies, e, priekšsēdētāj kungs. Es eh, esmu sociāldemokrātu grupas ēnu referente AFET komitejā, un kā jau kolēģi šeit izteicās, arī es uzskatu, ka šis eh, ziņojuma projekts, ziņojuma uzmetums ir ļoti labi sagatavots, un viņš ir līdzsvarots, viņš ir pieņemams. Uh, Jā, šeit jau vairāk kārt izskanēja, un tā ir pilnīga taisnība, ka ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt arktiskās teritorijas visiem pieejamas tāda kopdarba teritorijas, un lai visi to saprastu. Nevis tikai tā, nu labi, tagad darīsim katrs, ko gribam, un tad nākotnē mums būs sadarbība. Nē, jau šobrīd Piemēram, Arktikas padomes darbs ir ļoti augstu vērtējams. Arktiskā padome tiešām mēģina saglabāt Arktiku, un mums ir jāpārņem viņu darbības gars un atmosfēra. Un viņu darbam tiešām jau ir augļi. E, varbūt, ka šeit pietrūkst sadarbības e, mērķis arktiskajā di un ziemeļu dimensijā. Uh, Un ir ļoti, ļoti svarīgi uzsvērt šo sadarbības garu, lai tiešām pāri robežām visi mēs sadarbotos. E, es uzskatu, ka šis projekts ir tāds e, ļoti piezemēts. Tajā runa iet par ieguvumiem, Krievija, Islanda, Norvēģija, Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valsts, Kanāda sadarbojās. Uh, Jā, un nu ir jau labi sadarboties, un ir ļoti labi, ka mēs to spējam. Un tomēr es uzskatu, ka dabu aizsargāt ir svarīgāk nekā, piemēram, kā ar cimdiem apieties ar Krieviju, lai tikai mēs viņiem neuzkāptu uz varžacīm. Jau iepriekšējais runātājs un iepriekšējie runātāji vairāk pieminēja moratoriju ja mēs prasām vietējiem iedzīvotājiem un pamatiedzīvotājiem, tad eh, viņi tā īsti neatbalsta to, lai tur nenotiktu nekādas darbības. Tātad es uzskatu, ka 21. gadsimtā mums ir jāizmanto, mēs to arī spējam izmantot dabas resursus tādā dabas resursiem saudzīgā veidā, un tiešām kāpēc mēs neņemam vērā vietējo iedzīvotāju intereses, kuri grib, lai tur kaut kas beidzot sāktu notikt. Mēs runājam par visarktikas reģionu, bet mēs aizmirstam, ka tur dzīvo cilvēki, tur dzīvo cilvēki, protams. Ilgtspējīgi risinājumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet tam ir nepieciešama nauda. Ir nepieciešams piesaistīt investīcijas, lai tiktu izveidota ilgtspējīga, inve, ilgtspējīga infrastruktūra, uh, loģistika, kas ļautu izmantot ļoti bagātīgos Arktikas resursus visiem par labu un galvenokārt Arktikas dabai par labu nākotni lai sadarbība Arktikas teritorijā notiktu, tam ir nepieciešama nauda un starptautiska komunikācija. Mums ir nepieciešams izveidot dzelzceļus, ir izveid, jāizveido lidostas un lidlauki. Tas viss Arktikā ir vajadzīgs. Un eh, tas ir ļoti liels izaicinājums, vai pat daudz izaicinājumu, kas tā kā sajiet kopā vienā jautājumā, kā mēs aizsargāsim dabu, vienlaicīgi no tās arī gūstot. Man liela problēma tomēr šķiet eh, sastais un septītais punkti. Doma jau tur ir laba. Kā ir jābūt piespiedu dabas novērtējumam, tātad investīciju un loģistikas projektu ietekmes seku novērtējumam. Patiesībā tas jau notiek. Arktiskajās valstīs jau visi projekti, kas tiek īstenot Arktikā, tiek ļoti niansēti izvērtēti no dabas viedokļa. Bet uh, Kā tad mēs pateiksim Islandē, Norvēģijai vai Kanādai, jums ir obligāti jaunajos projektos jāņem vērā vidas novērtējums pēc Eiropas Savienības eh, kritērijiem. Nu, nesam mēs nekāds diktētājs vai lielais brālis, kurš var kaut ko norādīt ar pirkstu un rāt citus. Nu, nē. Doma, kā jau es teicu, ir laba. Uh, bet eh, varbūt, ka mums vajadzētu to vienkārši pārformulēt, kādā veidā mēs sadarbojoties varam šīs valstis mudināt novērtēt ietekmus dabu. Un tā tad, korp, tā tad šī um, uzņēmuma sociālā atbildība. Es uzskatu, ka to vajadzētu uzsvērt vairāk. Bet vai tas tiešām aizsargās arktisko teritoriju sociālo un dabas aspektu, tātad tie uzņēmumi, kur darbojās Arktikā, tiem ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē, ko tie dara. Ulanbatorā pagājuši gada notika Arktiskā parlamenta uh, konference, un uh, Arktisko valstu parlamentārieši daudz runāja par uzņēmumu sociālās atbildības kritērijiem un kā to izvērtēt. Es uzskatu, ka šai domai, ko jau Arktisko valstu padomi ir iekļāvusi savos secinājumos, ir jāatspoguļojas arī mūsu ziņojumā. Visi ēnu referenti runāja par um, pamatiedzīvotājiem un vietējiem iedzīvotājiem, ka tie ir jāiesaista arktisko teritoriju attīstības plānojumos, tad es šeit vēlētos piebilst sekojošo. Eiropas vienīgie pamatiedzīvotāji ir sāmi, un eh, viņu cerības un idejas. Varbūt, ka viņi arī varētu izveidot savu pārstāvniecību Briselē. Viņiem tādas nav, viņas Briselē vispār neviens nezina, bet viņi ir vienīgie pamat iedzīvotāji pēc definīcijas Eiropā. Un es domāju, ka arī viņu balsī ir jātiek sadzirdētai. Un parlamentā mēs daudz runājam par teritorijām, bet ko mēs zinām, kas tur vispār notiek. Uh, Ja jau mēs e, vēlamies izveidot Eiropas Savienības Arktikas centru, tā ir ļoti laba doma. Un visbeidzot, jāpaldies abiem līdzreferentiem. Ļoti labs projekts, bet nu vēl ir drusku darāmā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Tagad Dorfman kungs. Thank you very much! Paldies! Paldies arī līdz referentiem. Mēs runājam par ārtikas uh, vidi. Es uzskatu, ka ir svarīgi uzsvērt nepieciešamību risināt turmākas problēmas, izaicinājumus, ko izraisa vidas maiņa. Mēs arī diskutējam par ilgāku laiku jau ar citām Arktikas valstīm, piemēram, Kanāda, Dānija, Somija, Islanda, Norvēģija, Krievija, ASV un arī Eiros parlamentā par to diskutējam, kas mums ir nepieciešams, ko var izdarīt. Ārtiskā sadarbība, ņemot vērā COP21 Parīzē, mums tas arī ir jāņem vērā, bet tāpat mums ir vajadzīgs iesaistīt vieties iedzīvotājus attīstot perspektīvu. Afrikā tas nebūtu kā tas nacionālais parks. Mums ir jāzina, jā, kā, kā to var attīstīt. Uh, kā turismu, kā uzņēmē darbību, tad tāpat arī vajadzīga ir nepieciešams pajautāt par to, uh, paraudzīties, uh, kā attīstīt uh, eh, uzņēmē darbību, ņemot vērā COP21 mērķus, mēs zinām arī, ka būs arī jauni jūras maršruti. Ņemot to visu vērā, gribētu arī šeit uzdot jautājumu kāda riska šeit pastāv, šeit ir apdraudēti reģioni. Mums jāpadomā arī par to. Mums uh, jāstrādā cieši kopā ar mūsu kaimiņiem, arī ar Krieviju. Zemē reģions ir vienmēr bijis viens no reģioniem, kas jau iepriekšējā sadarbībā ir uh, pierādījis, ka ir iespējams labi sadarboties, mums ir eh, šeit eh, jāraukas, kur mūsu kopējās intereses. Ņemot to visu vērā. Gribētu teikt, ka Arktika ir liels ekonomiskais potenciāls, tam vajadzētu palikt eh, miera reģionam un globālās sadarbības reģionam. Gribētu teikt paldies par iespēju šeit runāt. Paldies! Paldies, Šleka kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt gribētu apsveikt kolēģus Pietekainers kundze, Pētnes kungu par ļoti līdzsvarotu projektu, ziņojumu projektu. Gan no komisijas puses, gan no Marijas ņemot vērā ziņojumu, ko šodien uh, diskutējam, ir jāuzsver nopietni tādi jautājumi, kā globālās klimatiskās pārmaiņas, ir tīpaši ņemot vērā, ka notiek uh, vidas pārmaiņas uh, Arktikā mm, ļoti ātri, daudz ātrāk nekā jebkur citur uz mūsu planētas. Gribētu arī atkārtot, kāda nozīme ir ilgspējīgai vidas attīstībai. Tas ir uzsvērts ziņojuma projektā, tīpaši ideja, kā ilgspējīga attīstība Arktikā ir atkarīga no tā, kā kombinēt eh, šīs vietējās eh, darbības vietējās pašvaldības ar globālo. Šeit ir tādēļ svarīgi sadarboties ar vietējām eh, pašvaldībām, lai risinātu svarīgākos jautājumus. Mums ir jāuzklausa viedokļi, ir jātīsta tāda globāla stratēģija un pilnībā jāiekļauj vietēji iedzīvotāji. Ir īpaši svarīgi Arktikas reģionā ir jānodrošina, ka jāsniedz eh, progress eh, dažādos sektoros, ņemot vērā ilgspējības principu. Tas iekļauj arī kultūru un šo ekosistēmu, vietējos iedzīvotājus, pamatiedzīvotājus, kuri Arktikā ir jāsargā. Mums ir eh, jānovērš vidas sagraušana Arktikas reģionā, ir jāatbalsta biodiversitāte, uh, pētniecībai ir jābūt eh, izšķirošam faktoram Arktikas attīstībā. Mums ir arī jānodrošina investīcijas šajā jomā. Pastāv arī liels risks Arktikas reģionam. Un šeit vajadzētu arī ieviest aizliekumu noteiktām darbībām, piemēram, transportam. Jā, paldies, un tagad Šafhauser kungam vārds. Daļie kolēģi, Eiropas Savienība vēlas būt klāt visur, un tā grib būt vienīgā un galvenā, un eh, tā vairs neko eh, nedod un nepapildina. Tad kāda jēga ir no Eiropas Savienības? Ir taču Arktikas padome, kurā ir eh, Zviedrija, uh, Dānija un uh, Somija, un ir arī novērotāji kā Francija, Itālija, Nīderlanda, Polija, Spānija un citas Eiropas Savienības dalībvalstis atvainojas. Man vienkārši, man vienkārši rodas jautājums, ko vēl var dot Eiropas Savienība šādā politikā, kur jau ir klāt ieinteresētās uh, valstis un lielās uh, valsts no Eiropas Savienības, šīs lielvaras. Uh, Tātad kādas tad ir Eiropas Savienības uh, strateģiskās intereses? Uh, jā, teksts ir līdzsvarots attiecībā uz Krieviju, jo bieži vien tad, kad mēs runājam par ES strateģiskajām interesēm, tad uh, mēs runājam par konfliktiem vai to izmantošanu nevis kā miera nesēju lomu, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienībai. Es domāju, ka uh, Um, jā, te ir veikta analīze un laikam ir konstatējuši, ka Eiropas Savienība nebūtu nemaz vērtīga šādā vienošanās. Paldies. Paldies. Un tagad, ja vairs neviens no deputātiem nevēlas izteikties, uh, mēs varam uzklausīt komisijas pārstāvdošu vārdu Feliksam Lēnemanam, kurš pārstāv Digi Mara. Mm. Paldies priekšsādātājiem. Mēs arī esam ļoti pateicīgi par to, kā AFET un NV komitejas ir sazaukuši šo kopīgo sanāksmi un augstu vērtējam to, ka esat sanākuši kopā un diskutējat un ļoti augstu vērtējam arī ziņojumu projektu, kur esam izlasījuši. Kā jūs zināt, kopīgais paziņojums starp augsto pārstāvi komisijā Tur ir iekļaut vairāk centieni eh, sintezēt aktivitātes, apvienot aktivitātes eh, komisijā ar ārējas darbības dienesta un gribētu uzsvērt it īpaši dialogu pamatiedzīvotājiem. Un tur ir arī aktīvi, kas iestāja pušu fórums nodrošināts, lai uzsvērtu un arī pārraidītu Eiropas Savienībā dažādus Eiropas Savienības pieejamos instrumentus, kas ir domāti finansējumam Ātikas reģionā. Mēs pašlaik uh, esam procesā, mēs veidojam šo fórumu. Konsultācijas uh, tiek gatavotas un realizētas, un mēs uh, šeit raugāmies, kādu ietmes varētu atstāt. Mēs uh, organizēsim augsta līmeņa pasākumu ar uh, Magarīni kundzes un komisāra vēl piedalīšanos, un uh, arī vēl vairākiem ārlietu ministriem. Uh, Arktikas padomes Somijas prezidentūras ietveros nākamajā pavasarī. Divi komentāri, ja drīkstētu, par dažiem priekšlikumiem, kas ir iekļauti ziņojuma projektā. Pirmkārt, komisija augstu vērtētu, ja varētu saņemt vairāk informāciju par Arktikas, no Arktikas informācijas centra darbību. Uh, kā jūs zināt, arī par eh, šā centra ilgspējīgu finansējumu. Tas būs tas liels izaicinājums, un tādēļ tas ir iemesls, kādēļ mēs vēlētos arī idejas nērās parlamenta. Tā pašā laikā mēs eh, vācam informāciju. Um, Arktikas pušu fórumam mēs vēlamies arī izsūtīt šo informāciju, ir arī centralizēta mājaslapa un ir vairākas aktivitātes, kas jau pašlaik notiek, eh, lai sniegtu informāciju par uh, lai arī varētu Arktikā izmantot plašu informāciju. Un tur ir runa par vairākiem pēdniecības projektiem, kas tiek iztenoti. Un otrkārt, jautājumu varētu arī par 6. un 7. punktu, par paplašinātu uzlabotu vides ietekmes novērtējumu. Ir ļoti skaidra, skaidra procedūra, Eiropas Savienībā par vidas ietekmes eh, procedūru un eh, visam, kas ietekmē vidi, tas iet cauri šai procedūrai. Un kāda ir pievienotā vērtība, kas uzlabo šo procedūru, mēs gribētu zināt, un kā tas ietekmē, piemēram, par eh, vienādu attieksmi starp reģioniem, par konkurences spēju. Un mēs ar interesi pieņēmām komentārus, kas tika izteikti šeit Negribu šeit pārāk daudz lieku kavēt jūs un eh, varētos eh, arī sniegt eh, arī darbības dienestiem teikt pāris vārdus. Paldies, paldies, un tagad uzklausīsim ārējās darbības dienestu Jakučēviču kungu. Jā, paldies. Es arī gribētu pateikt, ka mēs augstu vērtējam šo ziņojumu, ko ir sastādījis Eiros parlaments. Un šajā procesā, kā jau teicu, kopš 2008. gada ir izdarīts jau daudz, ir kopīgas uh, aktivitātes Eiropas Savienības uh, institūcijās, uh, kas ir vērtīgas, un um, gribētu pateikt, ka kopīgais paziņojums nav tāds noslēdzošs. Tur nav iekļauts jebkurš jautājums, kas varētu būt svarīgs Atikai. Jā, patiešām nav vairāki jautājumi šeit iekļauti, bet eh, tie ir iekļauti globālajā stratēģijā, kas eh, tik pieminēta. Kopīgais paziņojums ir tāds visaptverošs eh, jomās, kurām ir izšķiroša nozīme, un kas tika šodien arī uzsvērts, piemēram, klimata izmaiņu izaicinājums, vidas aizsardzība, ilgspējīga attīstība un starptautiskā sadarbība. Un mēs uzsveram zinātnes un inovāciju būtisko nozīmi, mēs arī uzsveram nozīmi uh, vietējo iedzīvotāju viedokļiem. Un jūsu ziņām projektā arī ir uh, tāda pati pieeja, un uh, jūs uh, atbalstat tās pašas jomas, kuras arī mēs esam uzsvēruši. Tāpat kā mans kolēģis no Eiropas komisijas jau uzsvēra, gribētu uzdot jautājumu par 6. un 7. punktu. Tas ir svarīgs, svarīga iniciatīva jūs kā arī darbības dienas. Protams, mēs uh, ar interesi cieši sekosim jūsu diskusijām un kā jūs ņemsiet vērā šīs uh, svarīgā priekšlikuma ietekme. Bet uh, jūsu ieteikumi ņemt vērā ieteikumus vidas aizsardzībā, tas pilnībā atbalsta mūsu kopīgajiem paziņojiem. Un uh, vēlētos arī šeit uzsvērt to, kā jūs arī aicināt un iedrošināt eh, ņemt vērā zinātnes atzinumus Arktikas reģionā. Un tas ir līdzīgi mūsu pieejai. Mēs ar interesi šeit gaidīsim, kāda būs šī pirmotā vērtība, finansējot programmas, Eiropas Savienības eh, programmas un finansējot programmas un apvāršanas 2020 un citas programmas Arktikas reģionā. Un noslēgumā es gribētu arī teikt, ka es personīgi gribētu šeit, man ļoti patīk šī atsauce uz ziemeļu dimensiju, ko pieminēja vairāki runātāji šodien. Tātad tas ir tāds politikas ietvers, ko mēs kopīgi Eiropas Savienībā kopā ar Krieviju, Norvēģiju un Islandi īstenojam. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! Tagad mēs noslēdzam debatas un dosim vārdu referentam Paēta kungam. Paldies, cienījamie kolēģi, par visiem komentāriem. Protams, ar prieku gaidīšu jūs grozījumus, ieteikumus un uh, pēc tam kopā ar manu līdzreferenti Serpu Pietnikainenu un uh, ēnu referenti, protams, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai sasniegtu visos punktos šo līdzsvaru un uzsvērtos punktus šeit risinātu. Protams, eh, arī ņemt no vērā mūsu ziņām. Liels paldies! Un no manas puses gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajās interesantajās debatēs. Gribētu atgādināt, ka grozījumu laiks ir ceturtdien, 10 novembrī 12 un grozījumi tiks ņemt vērā 12. janvārī un balsojums, kopīgais balsojums Envi un Afet komitejās 31. janvārī būs. Un tagad došu vārdu noslēdzošajā runā Elmāram Brokam sirsnīgs paldies, kolēģi. Es domāju, ka mums ir labs pamats, ja es pareizi sapratu diskusiju tad, eh, manuprāt, nav nekādas lielas problēmas. Un tā ir viena no lietām, kur patiešām vidas aizsardzība un strateģiskās intereses eh, veido vienu veselumu, un mēs varam sadarboties šajā jomā. Un es domāju, ka mums eh, tas arī kārtīgi ir jādara. Mums kopīgais interesēs tādēļ es priecājos, ka mēs drīz vien sasniegsim šeit kopīgu nostāju. Sasniegs paldies!